partijas politiskā grupa ir pie, iedevusi man sarakstu, kurā runa par izmaiņām uh, komiteju sastāvā, un šo sarakstu pievienos šīs sanāksmes protokolam. Es domāju, ka šis teksts var tiks pieņemts, jo nekādu iebildumu šodien nav bijis. Pēdējais mūsu šīs vakara darba.